Uh, vasaras brīvlaika saskaņā ar 78. reglamenta pāntu es kopīgi ar, ar padomas priekšsēdētāju esmu parakstījis astoņas likumdošanas aktus, kas uh, tika pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un jūs varat arī protokolā iepazīties ar šo tiesību aktu nosaukumiem.